ripresa. Atsākam eh, plenārsēdi. Vakardienas plenārsēdes protokols ir ticis izplatīts. Eh, ja eh, nekādu komentāru nav, tad mēs uzskatām šo.